Il prezidente! Priekšsēdētāja kungs, labdien! Labdien visiem! Eccoci qua. Allora, la pasludinu mūsu sanāksmi par atklātu. Sāksim ar rezultātu paziņošanu par ceturto grozījumu bloku kopīgs rezolūcijas priekšlikums - koordinēta Eiropas Savienības rīcība Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai. Rezultātiem vajadzētu parādīties uz ekrāna. Grozījums 53 noraidīts. 54. grozījums noraidīts. 76. grozījums noraidīts, 43. punkta pirmā daļa apstiprināta, 43. trešā punkta otrā daļa apstiprināta, pieņemta, 48. grozījums apstiprināts, 76. grozījums noraidīts, 24. grozījums apstiprināts, 45. 5. punkts pieņemts. 18. grozījums ir noraidīts. 17. grozījums noraidīts. 25. grozījums pieņemts. 8. grozījums pieņemts. 9. grozījums pieņemts. 78. grozījums noraidīts. 51. punkta pirmā daļa pieņemta. 51. punkta otrā daļa pieņemta. 51. punkta trešā daļa pieņemta. 30. grozījums pieņemts. 1. grozījums noraidīts. 52. punkta pirmā daļa pieņemta. 52. punkta otrā daļa pieņemta, 52. punkta trešā daļa pieņemta, 52. punkta ceturtā daļa pieņemta, 53. punkta pirmā daļa pieņemta, 53. punkta otrā daļa pieņemta, 55. punkta pirmā daļa pieņemta, 55. punkta otrā daļa pieņemta. 22. grozījums pieņemts. Apsvērums B pieņemts. 31. grozījums noraidīts. Un nu pārējām pie pirmās balsošanas šodien balsosim par grozījumiem šajos uh, dosjē palīdzībā at, saistībā ar struktūru fondiem un Eiropas investīcijām, īpašo pasākumu ieviešana, lai reaģētu uz Covid-19 uzliesmojumu. Īpašie pasākumi, lai uh, mazinātu Covid-19 uh, um, ietekmi uz zivsaimniecības, zvejsaimniecības uh, jomu un medicīniskie uh, pasākumi un instrumenti. Balsojums notiks atbilstoši tai pašai procedūrai, kādu izmantojām vakardien. Esam, protams, visi eksperti. Pirmais balsošanas rauns tiks atklāts šobrīd no 9 līdz 10. Balsošana ir atvērta, varam balsot līdz pulksten desmitiem. Rezultāti jums tiks paziņot pulksten 12.30. Visi šodienas balsojumi notiks uh, personāla balsojuma kārtā, un deputātiem būs iespēja uh, uzklausīt uh, rezultātus un iepazīsties ar dokumentiem, kas tiks publiskoti plenārsesijas mājaslapā. Tas nozīmē, ka atgriežamies plenārsesijā pulksten 12.30. Un tad uzklausīsim pirmā balsojuma rezultāts. Lielas paldies visiem! Il prezidente. Ciao, Merkel. Bonjour. Priekšsēdētāja kungs, labdien! Labdien visiem! Sveicu ar atgriešanos! Ses, eh, sanāksme pasludina par atklātu rezultātu sekojoši. Eh, rezultāti balsošanai. 1220, pirmais grozījums noraidīts, otrais grozījums noraidīts, trešais grozījums noraidīts. Balsojums par uh, nākamo uh, dosjē, trešais grozījums noraidīts, otrais grozījums apstiprināts, ceturtais grozījums noraidīts, pirmais grozījums apstiprināts. Tālāk balsošana par grozījumiem 0093-2020 akvakultūra. Pirmais grozījums noraidīts, devītais grozījums apstiprināts, otrais grozījums noraidīts, desmitais grozījums apstiprināts, vienpadsmitais grozījums apstiprināts, trešais grozījums noraidīts, divpadsmitais grozījums apstiprināts. 13. grozījums apstiprināts, 14. grozījums apstiprināts, 4. grozījums noraidīts, 15. grozījums apstiprināts, 5. grozījums apstiprināts, 6. grozījums apstiprināts, 7. grozījums apstiprināts, 8. grozījums apstiprināts. 16. grozījums noraidīts. Tālāk balsojums par grozījumiem 0098 2020 medicīniskās ierīces. Pirmais grozījums apstiprināts, otrais grozījums apstiprināts, trešais grozījums apstiprināts, ceturtais D grozījums apstiprināts. Tādi bija balsošanas rezultāti. Un nu pārējiem pie otrās balsošanas kārtas šodien gala balsojums. Bi budžeta grozījums numur 1 2020, tālāk budžeta grozījums numur 2 mobilizācijas uh, instruments elastībai 2020. gadam, elastības instrumenta izmantošana 2020. gadam, neparedzēto iz, izdevumu rezerves izmantošanu 2020. gadam, īpaši pasākumu, kur mērķis ir nodrošināt ārkārtas elastību Eiropas struktūrālo un investīciju fondu izmantošanā, īpašu pasākumu ieviešana Covid-19 grīzes risināšanai. Tālāk īpašie pasākumi uzliesmojuma ietekmes mazināšanai Covid-19 zvejniecībā un akvakultūrā, medicīniskās ierīces, Un pēdē, visbeidzot, būs kopējais rezolūcijas priekšlikums koordinēta Eiropas Savienības rīcība Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai. Otrā balsošanas kārta tiek atklāta 12.30, tātad šobrīd patiesībā līdz pat 13.30. Balsošana ir atklāta un rezultāti tiks paziņoti pulksten 16. Liels paldies un veiksmīgi visiem darbu!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 Test, test, test, test. 1, 1, 2. Voilà, test 1. OK, t'as bon son.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 Il presidente! Grazie, buonasera! Labu vakaru visiem, saka priekšādātājs Dāvids Solī. Buonasera, la... Labu pēcpusdienu, atsākam sanāksmi. Esam saņēmuši padomas ārkārtas nostājas pirmajā lasījumā attiecībā uz regulējumu par komisijas statistiku attiecībā uz migrāciju un uh, patvērumu aizsard, meklētāju aizsardzību. Šī regula par, um, tāpat ir regula par kuģniecības transportu, regula par noteikumiem attiecībā uz par minimālajiem atpūtas laikiem uh, pārbraucienos un citus regulas grozījuma projekts 1004 transporta sektorā attiecībā uz ceļiem ir e, līdzīgā kārtā nodots mums. Esmu saņēmis arī nostāju attiecībā uz direktīvu transporta sektorā attiecībā uz ceļiem, tāpat arī e, obligātos e, noteikumus attiecībā uz ūdens kvalitāti. Ir trīs mēnešu termiņš noteikts, eh, lai parlaments nāktu klajā ar savu nostāju attiecībā uz šiem dokumentiem. Un tas sākas rīt 18. aprīlī. Tālāk esam saņēmuši otrās balsošanas kārtas rezultātus. Tas bija gala balsojums pirmām kārtām par budžeta grozījumu numur viens. Kopumā nobalsojuši 696 deputāti par 50, 599, pret 20 atturējās 77. Līdz ar to šis budžeta grozījums ir apstiprināts. Tālāk bija gala balsojums par budžeta grozījumu numur divi. Kopā nobalsojuši 696 par 691, pret 4 atturējās 1. Līdz ar to pieņemts arī šis budžeta grozījums. Tāpat arī gala balsojums par elastības instrumentu izmantošanu 2020. gadam 696 nobalsoja. 603 balsis par, 18 pret, 75 atturējās pieņemts. Tālāk gala balsojums par elastības instrumentu izmantošanu 2020. gadam Nobalsoja 695, 665 par, 10 pret, 20 atcerējās. Tāpat gala balsojums par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2020. gadā. Kopā nobalsoja 696 par 694 pret, 2 atturējās pieņemts. Tālāk gala balsojums par īpašiem pasākumiem, kur mērķis ir nodrošināt ārkārtas elastību Eiropas struktūrālo un investīcijas fondu izmantošanā Covid-19 uzliespojumu mazināšanas vajadzībām. 696 nobalsoja, 689 par, 6 pret un 1 atturējās. Pieņemts. Tāpat gala balsojums par īpašo pasākumu ieviešanu Covid-19 krīzes risināšanai. Nobalsoja 696 deputāti, 686 par, 7 pret, 3 atturējās. Tālāk gala balsojums par īpašiem pasākumiem Covid-19 uzliesmojumu ietekmes mazināšanai zvejniecībā un akvakultūrā. Nobalsoja kopā 696, par 671, pret 10, atturējās 15. Pieņemts. Visbeidzot, gala balsojums par medicīniskajām ierīcēm. Kopā nobalsojuši 696, 693 par, 1 pret, 2 atturējās. Tāpat bija gala balsojums par kopīgo rezolūciju par koordinātu ēs rīcību Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai. Kopā nobalsojuši 694 deputāti, 395 par, 171 pret, 128 atturējās. Pieņemts. Tātad rezolūcija par koordinētojas rīcību līdz ar to ir apstiprināta. Galīgo 2020. gada budžeta grozījumu dokumentu apstiprinājumu saskaņā ar procedūru norisināsies pavisam drīz. Kopā ar padomus priekšādātāju parakstīšu divus instrumentus, arī par elastības instrumentu izmantošanu 2020. gadā. Un tāpat arī dokumentu par rezerves izmantošanu 2020. gadā. Šo apstiprināto dokumentu nosaukumu tiks iekļauti šīs sanāksmes protokolā. Kā pielikums. Tātad šie dokumenti tagad tiks parakstīti. Merci. Grazie. Lielas paldies!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 Jāsaka, ka darbā šais divās dienās līdzdarbojās ļoti daudz deputātu. Un, protams, gribētu jūs visus mudināt, turpināt aktīvi darboties šai, šai krīzes laikā. Tikai vēl pirms pāris dienām nomira kāds liels rakstnieks, kas bija izvēlējies Eiropu par savām mājām, un ar viņa vārdiem es vēlētos mm, šobrīd arī runāt, sakot lūko. ir iespējams dzīvot. Un ir iespējams izdzīvot pat ļoti grūšos, grūtos laikos. Tas bija rakstnieks Polvera. Domāju, ka viņš tiešām ir sarakstījis ļoti daudz lieliskus darbus. Paldies!